Tā, tālāk mēs, manas dāmas un kungi, varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas attiec uz komisijas priekšlētātājs vietnieces eh, paziņojumu Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tematu Irāna un tās kodolprogramma. Vispirms es vēlētos dot vārdu baronisē Aštonas kundzei. Lūdzu, tagad jums vārds. Um, as we've already Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau pieskarāmies jautājumu stundas laikā Irānas kodolprogrammas jautājumam, kas eh, vieš bažas eh, Eiropas Savienībai, starptautiskai sabiedrībai kopumā. Kolēģi jau runāja par to, ka 22. 23. janvārī ārlietu padomē mēs apspriedām jautājumu ar jaunām sankcijām. Kā jau es norādīju, visos gadījumos mēs esam apņēmušies uzturēt spie, un izdarīt spiedienu attiecībā uz Irānu, lai tā īstenot savus starptautiskos pienākumus. Un tas ir izšķirīgs elements divpusē. Un mums bija vairākas eh, drošības padomes rezolūcijas, taču neraugoties uz tiem, Irāna turpina pārkāpt savas saistības, tā pilnībā nesadarbojas ar atomenerģētikas aģentūru un tā pātrina savu kodolu programmu. Janvāra sākumā tā sāka bagātināt urānu līdz eh, pat 20% eh, kodola objektā, ko kontrolē armijā. Kā jūs zināt, vairāku gadu garumā ir izskanējušas bažas par sadarbības trūkumu no Irānas puses šo jautājumu risināšanā. E, tai skaitā e, bija jautājums par militāro dimensiju kodola programmā. Atomenerģijas aģentūra ir darījusi zināmus savus konstatējumus attiecībā uz kodola e, programmu. Un valdības uh, ar vairākumu pieņēma rezolūciju, kur tiek paustas e, pieaugošas bažas Irānas kodolprogrammas sakarā. Mūsu paveiktais darbs, manuprāt, apliecina mūsu saistības un mūsu e, pūliņus panākt e, diplomātisku risinājumu otro daļu divpusējā pieejā. Un mans saruna partneris Eh, es viņam piedāvāju priekšlikums, kas dotu gūt eh, Irānai iespēju gūt labumu gan ekonomiskā, gan militārā, gan politiskā ziņā, taču, neraugoties uz to, es līdz šim neesmu saņēmusi atbildus priekšlikumiem, kas palīdzētu veidot paļāvību, balstoties uz savstarpīgumu un soli pa solim pieeju. Mēs vienmēr esam pauduši mūsu gatavību risināt arī citus jautājumus, kas vieš bažas un kas varētu būt nozīmīgi Irānai, piemēram, sadarbību eh, narkotiku apkarošanas jomā. Es gribu izmantot visas iespējas, lai atkārtot šo vēstījumu Irānas pusē. Pavisam nesen sarunās ar ārlietu ministru Salējī un paralēli izmantot savus kontaktus trešajās valstīs, eh, it īpaši Turcijā, lai nodot vēstījumu Irānai, ka durvis sarunām ir atvērtas, uh, ar šo uzticības veidošanas procesu, kas varētu tikt uzsākts līdz, ko Irāna apliecina savu gatavību tam. Tādējādi padome ir pieņēmusi tālākus pasākumus. Tas ir turpmākais solis, lai apstiep, apliecinātu Eiropas Savienības vadošo lomu un vienotību. Šie pasākumi konkrēti ir paredzēti, lai ietekmētu e, Irānas finanšu kapacitāti turpināt šo kodolu programmu lai mazinātu tās ienākumus no jēlnaftas eksporta. Sankcijas ir īpaši nozīmīgas, jo tās ietekmēs Irānas valdības ieņēmumus. Naftas eksports ir aptuveni 8% no Irānas eksporta un 17% no valdības ieņēmumiem. Eiropas imports ir aptuveni 20% no Irānas naftas eksporta. Līdz ar to šis ņemot vērā šo konkrēto mērķi, mēs izdarām spiedienu uz Irānas valdību, tajā pašā laikā maksimāli izvairoties no negatīvas ietekmes uz Irānas iedzīvotājiem. Bet mēs nesam vieni paši. Turpin būt spēkā apvienoto nācijas, nāciju sankcijas. 31. decembrī Savienotās valstīs e, iz, pieņēma lēmumu stiprināt un tu, savas, nostiprināt un padziļināt savas sankcijas pret Irānu Tagad mums ir nepieciešams pārliecināt līdzīgi domājošās valstis, it īpaši tās, kuras importē Irānas naftu, veikt līdzīgus pasākumus un samazināt šīs naftas importu. Tas maksimizē, maksimizētu sankciju iedarbību, un tā pat mums ir jādomā pār pielāgošanos jaunai situācijai, un kā šie pasākumi iedarbosies tuvāko mēnešu laikā un risināt problēmas, kas varētu rasties. Tādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka Eiropas Savienība un dalība valstis būs ar laiku un līdzekļiem, lai e, e piemērotos situācijai. Visbeidzot, es gribu norādīt, ka mums ir nopietnas bažas pār cilvēktiesību situāciju Irānā. It īpaši tas attiecas uz politiskās opozīcijas apspiešanu, kā arī uz pārliecīgo nāves soda pielietošanu. Rieģējot uz represijām un nāves soda izpildēm kopš aprīļa, risinot eh, cilvēktiesību jautājumu, sankcijas ir paredzētas, lai E, novērstu šos smagos cilvēktiesību pārkāpumus. Ir izdarīta jau 61 nāvisodīs pildi. Vēršanās pret nāvisodu arī daļa no mūsu sankcijām. Godējumie deputāti, es ceru, ka mūsu pieeja ir pareiza. Tur jā, ir jāturpina izdarīt spiedienus uz Irānu, ir jāturpina tā mudināt sēsties pie sarunu galda un es ar prieku uzklausīšu deputātu sakāmo šī sakarā. Paldies, Baronis Aštona. Tālāk uh, vārds būs runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms uh, uz divām minūtēm Tautas partijas grupas vārdā Sēla Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāve. E, dāmas un kungi, 23. datumā padomu pieņēma sarežģītu, bet nozīmīgu lēmumu. Es jūs apsveicu šajā sakarā. Parlaments atbalstīs padomu secinājumus un rezolūciju, par ko mēs balsosim rīt. Situācija ir ļoti sarežģīta, kā jūs to izskaidrojāt, jo situācija ir nozīmīga dalībvalstīm un ir arī jāaizstāv mūsu pozīcijas. Mēs redzam, ka to aizstāv gan Francijas, gan uh, apvienotās karalistes Eh, vadītāji, kuri nepiek, jau sacīja, ka nepiekritīs tam, ka Irānas rīcībā nonāk kodola ieroči. Tajā pašā laikā mums ir jādod privilēģijas dialogam, eh, dodot iespēju Irānai īstenot savas saistības, dodot iespēju atoma eģentūras eh, ekspertiem apmeklēt kodola objektus Irānas. Tāpat arī jāapzinās, ka uh, Savienoto valstu republikāņu kandidāti ir sacījuši, ka jārīkojas drīz. Mums tomēr jāapzinās, ka atsevišķi pasākumi var būt neefektīvi un jāapzinās Irānas draudi slēgt Ormūzas šaurumu. Kas var sarežģītu ekonomisko situāciju un novest vēl pie naftas eh, cenu celšanās. Tāpēc, Aštonas kundze, gribu sacīt, ka papildus iekšējās dimensijas un tās konsekvences, ko mēs esam apliecinājuši sadarbībā ar padomi un padomas pieņemtajiem 23. datumā, ir ļoti nozīmīgi darboties, lai varētu darboties ārējā dimensijā. Jūs e, jau pieminējāt Indijas, Japānas un citu valstu nostāju, kas ir ārkārtīgi būtiska tam, lai e, veiktie un pieņemtie pasākumi būtu ar maksimālu iedarbību. Paldies! Liels paldies! Tālāk sociālas un demokrātu vārdā vārds eh, Monizde Urkiza uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji, paldies, Aštons kundze. Tik tiešām Irāna turpina būt par ļoti nozīmīgu jautājumu 2012. gadā. Un šobrīd ir ar globāla un reģionāla destabilizatora lomu, ņemot vērā caurskatāmības trūkuma attiecībās kodolu programmu un ņemot vērā trešā jaunaftas eksportētāja statusu. Kā jūs sacījāt, 80% ienākumu Irānai dod naftas eksports. Aštonas kundze, mana grupa pilnībā iz... izslēdz pilnībā militāro iespēju un atbalstām Eiropas piedāvāto e, divvirzienu ceļu, ko, par kuru jūs runājāt, sankcijas, kas ir virzētas pret politiskiem e, vadītājiem un ekonomiskajiem aģentiem, minimizējot ietekmi uz iedzīvotāju kopumu. Aštons kundze tomēr Eiropa Eiropai ir jāaktivizē otrais ceļš, diplomātiskais, un mums ir jāuzstāj uz rūpīgām inspekcijām no atomenerģijas aģentūras eh, puses un lai Irāna pieņem visus piesardzīgus pasākumus, ko nosaka eh, Startautiskā atomenerģijas aģentūra attiecībā uz bagātinātā urāna ražošanu civiliem mērķiem, kā tas ir norādīts kodu ieroču neizplatīšanas līgumā. Un kā ir norādīts oktobra vēstulē, pieprasīt no Irānas eh, pārtraukt urāna bagātināšanu kā priekšnosacījumu. Mūsu rīcībā ir visi eh, pasākumi, ko piedāvā Startautiskā atoma enerģijas aģentūra, kontrolējot Irānu, un mums ir jādomā par nosacījumiem un uzticības pasākumiem ar plašāku un ambiciozāku darba kārtību mūsu attiecībās ar Irānu. Paldies! Jā, paldies! Tālāk Šākas kundze, kundze Aldis politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm. Kolīgs. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Irāna nesen pauda. Uh, Irāna Eiropas sankcijas bija pārsteigums. Eiropas Savienība sagatavoju 23. janvāra sankciju paketu bija vienota darīsim vēl vairāk. Tomēr Irānas izolēšana nevar būt par pašmērķi. Alde grupa aicina jūs sadarboties ar Turciju un citiem partneriem, lai varētu e, izmantot visus iespējamos diplomātiskos līdzekļus, lai mudinātu Irānu sēsties pie sarunu galda kodola programmas sakarā. Tas nozīmē arī Meksiku meklēt e, citus veidus, kā pārliecināt Irānu, ne tikai sankcijas. Eiropas Savienībai ir jādomā arī par pastāvīgo pārstāvniecību Irānā, lai varētu tiešākā veidā darīt zināmas mūsu, mūsu bažas, taiskaitā par cilvēktiesību e, pārkāpumiem un jādomā par 3 plus 3 sarunu modelēm. Atsevišķi konservatīvie deputāti eh, jau sācīja, kā sankcijas ir galais mērķis. Esmu lepna, ka Eiropas Savienība vienmēr ir nodalījusi ietekmi uz uh, iedzīvotājiem un uz varas iestādēm. Tomēr eh, Irānas iedzīvotāji ir nepietiekami pārstāvēti varas struktūrās. Tāpēc ir būtiski, lai Eiropas Savienība rīkotos neatkarīgi no Savienotajām valstīm, it īpaši vēlēšanu gadā. Eiropas Savienība ir izvēlējusies atšķirīgas sankciju paketes nekā Eiropas Savienība, bet e, Savienoto valstu sankcijas ietekmē arī Eiropas Savienības e, uzņēmēja darbību, un es domāju, ka pārtika un zālēm vienmēr ir jādod iespēja tikt nogādātām Irānā. Mums ir jādomā par Irānas iedzīvotājiem, it īpaši jauno paudzi, un šeit ir sava uh, loma tehnoloģijām, vai nu stiprinot, vai apdraudot cilvēktiesības. Es uh, tāpēc aicinu uzņemties atbildību un uh, nepieļaut nekāda veida represīvu tehnoloģiju eksportu uz uh, šādu režīmu, kas pats ir represīvs. Šākie, uh... Paldies, Šākas kundze. Jā, ir uh, zilās kārtietes uh, jautājums no Tenekunga. Vai jūs to pieņemsiet? Šākas kundze atsaucās uz konservatīviem deputātiem, domājot par sankcijām kā pašmērķi. Varbūt uh, viņi varat paskaidrot, ko viņi domā ar konservatīviem, vai viņi domā manu ECR grupu. Uh, vai viņi uzskata, ka mēs atbalstām sankcijas kā pašmērķi un tikai sankciju dēļ. Un es par to runāšu pēc brīža. Bet es gribētu viņu paskaidrot, kas, ko viņi ar to domā. Tenek, I, uh, to... Tāno kungs, es gribēju, es biju domājusi konk, atsevišķus deputātus, kuri ļoti grib noteikt sankcijas, un Eiropas tautas partija aicināja uz dalītu balsojumu. Uh, Eh, par tekstu, ka skatīs šis parlaments rīt kur tiek aicināta konsekventa Eiropas Savienības pieeja attiecībā uz represīviem režīmiem, kur skaidri būtu norādīts, ka Eiropas Savienība nevēlas noteikt sankcijas, kas būtu mērķē, eh, vērstas pret visiem iedzīvotājiem. Un ir atsevišķi konservatīvie deputāti, kuri grib runāt par sankcijām kopumā Eh, neņemot vērā šos eh, atšķirību, kur pieminējāt man par prieku arī jūs. Kirija Kronberg. Paldies, Kronbergas kundze. Tagad zaļo vārtā. Runās eh, Kronbergas. Paldies, priekšsēdētājs. Zaļo grupa pauž savas bāžas attiecībā uz situāciju Līča reģionā un atbalsta sankcijas pret Irānai. Tomēr daudzi no mums ir ļoti nobažījušies par iespējamo negatīvo ietekmu uz Irānas iedzīvotājiem. E, parlamenta viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka nevar būt militāra risinājuma kodola konfliktam ar Irānu. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā par šo jautājumu, un, un, ir pied, un zaļie ir piedāvājuši grozījumu šajā sakarā. Uh, Eiropas Savienībai ir divējādi ceļa pieeja sankcijām pret Irānu. Sankcijas ir ieviestas tagad, ir pienācis laiks sarunām. Un jautājums ir, kā mēs varam turp uzsākt sarunas. Irāna ir sacījusi, ka tā vēlas šīs sarunas, un es domāju, ka Eiropas Savienībai jāpieņem tas, ka Irāna nepārtrauks visu kodola uh, Eh, visurānu bagātināšanu kā priekšnosacījumu sarunām. Tāpēc mēs aicinām visas puses eh, vest sarunas nopietni un bez priekšnosacījumiem. Irāna un Rietumi ir viens aiz otru noraidījuši viens otru piedāvājums. Un tāpēc, ka labās gribas fāzes nebija sinhronizētas, un es ceru, ka nākotnē tas neatkārtosies. Mēs arī gribētu, lai Turcija un Brazīlija tiktu piesaistītas sarunām. Šīs valstis piedāvāja kompromisu šajā sakarā un varētu, varētu būt labi partneri sarunām. Ja mums izdodas turpināt sarunas, tad tas varētu atvērt jaunu vēsturisku. L Uh, iespēju uh, vidējiem austrumiem, kas ir brīvi no kodola ieročiem, un mums ir jādomā par ceļu kārtu šim procesam. Zaļie uzskata, ka ir jāparāda labs piemērs un jāatsakās no kodola enerģijas, kā to ir izdarījusi Vācija. Irānas piemērs skaidri parāda, ka nav iespējams skaidri eh, nodalīt uh, E, civiliem un militāriem mērķiem paredzētas e, kodola aktivitātes. Kā labas e, lab, gribas žests no Eiropas Savienības puses varētu būt Eiropas Savienības pārstāvniecības atvēršana Teherānā. Irānai būtu jāsniedz drošības garantijas, jo ir ļoti grūti Eh, piesaistīt eh, valsts sarunās, ja pastāv nepārtraukti kara draudi. Jā, nākamais runātājs ir eh, Tenokungs no ECR politiskās grupas konservatīviem reformistiem. Divas minūtes. Priekšsēdētāji, Irānas kodolambīcijas un valdības atsacīšanās Uh, reaģēt uz atomenerģijas aģentūras un apvienoto nāciju prasībām, apdraud uh, potenciāli mieru, vidējos austrumos potenciāli apdraud Izraēlas uh, valsts drošību. Tas var novest pie tā, ka kaimiņu valstis, tādas kā Saudārābija, arī gribēsies iegūt savā īpašumā kodolieročus, ja tādi būs Irānai. Mums visiem ir jācer, ka Eiropas Savienības pasākumi, e, pat ja tos pilnībā neatbalstā e, Spānija un citas valstis, kas ir liels Irānas naftas importētājs, tomēr palīdzēs e, Teherānai ieņemt savu vietu pie sarunu galda. Mums ir šo, šoreiz jādomā par Eiropu, kas runā vienā balsī, šis ir viens no tādiem piemēriem. Un arī ir jāatgādina Irānai tās Persijas kultūras mantojums. Un jā, uh, parāda Irā, jāatgādina Irānai, ka tajā notiek ļoti daudz cilvēktiesību pārkāpumu, navsodas izpildes, homoseksuāļu vajāšanu. Un arī Irāna regulāri ie, regu, iesa, iejaucas kaimiņu valstu lietās, tāpēc visu šo iemeslu e, dēļ nedrīkst pieļaut to, ka Irāna kļūst par kodolu uh, lielvalsti. valsti. Tomēr no sarunām nekādas eh, opcijas izslēgt nedrīkst. Nākamā runātāja ir Ernstas Kunze, Goe grupas vārdā. Jums tagad vārds. Dāmas un kungi, nesenās sankcijas no Eiropas Savienības puses neveido uzticību bet drīzāk tā kā tāda zobena vicināšana. Izdarot lielāku spiedienu un cerot tā sasnākt, sasniegt uh, Irānas uh, kompromisu gatavību, tas ir politiski naivi. Mēs vēlamies, kā goja, uh, mēs nevēlamies kodoprogrammas arī Irānā, nē. Mēs ļoti nosodām Irānas mež, režīmu, jo tas ļoti pārkāp cilvēktiesības, neievēro reliģiozo minoritāšu tiesības un uh, izsako cilvēktiesību aktīvistus. Uh, bet nostupēt Irānas eh, naftu, kas eh, eh, de facto būs aizliegums tirgoties. Īsnībā tas skārs iedzīvotājus. Un šī gada martā Irānas režīms, tur būs vēlēšanu cīņa. Un tā ir tā dimensija, par kuru mēs šeit runājam. Līdz šim nav patiesa pierādījuma par to, ka Irānā patiešām eksistē e, kodo programma, ir norādes līdz 2003. gadam, pēc tam atomenerģijas iestādē savā ziņojumā nav nekādu pierādījumu. Tur ir apgalvojumi, ko e, ir izteikuši izlūkdienesti, bet vairāk nekā. Dāmas un kungi, eskalācijas vietā mums vajag cilvēktiesību dialogu, patiesas sarunas par e, tuviem austrumiem, kas būtu brīvs no kodola ieročiem un kas būtu mierreģions. Tas, dāmas un kungi, ir Eiropas Savienības uzdevums un nevis vēl sāsināt jau tā sāsināto situāciju. Paldies! Tad uz vienu vārdu vārds eh, Bēderkungam EFD grupas vārdā. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšstādātāja kungs. Gan ārēji, gan iekšē ir tā, ka Islām Republikas vadība saskars ar uh, spiedienu arī vadības autoritāte tiek apšaubīta. Un starptautiskai sabiedrībai līdz ar to tiek dota iespēja Irānu uh, vest tā, ka tā atsakās no šīs uh, kodola programmas, un varbūt, ka tā ir pēdējā iespēja augsti uh, godātā savienības augstā pārstāve, varbūt uh, ka varu īpaši jums um, to teikt. Jūs zinat, ka mēs uh, atbalstam uh, to. Tāpat arī ir zināms, ka sarunas ir nepieciešams Anglija, Francija un uh, ASV. Pat laban ir pārstāvēts arī Persijas jūras līdzi, un neskatoties uz Irānas provokācijām, tāpat tiek CAEA e inspektora darbs atbalstīts, un uh, te Jānīkungs vakar uzstājās un runāja par šo problēmu. Ir arī konflikts starp šītiem un sunītiem. Viss šīs mm, situācija ir ļoti sarežģīta. Tāpat arī situācija tuvējos austrumos. Jāsaka, ka Irānai ir kodola valsts ambīcijas, bet arī Eiropas uzdevums ir pretoties šīm ambīcijām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Ērenhauser kungs pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti vienu minūti. Paldies. Um, šodienas ā, Irānas režīms ir mm, netaisnības režīms, un kā austrietis es varu tiešām prasīt no atomieročiem brīvu Irānu. Bet šobrīd nav pierādījumu šai kodolieroču programmai Irānai jo šodien SAEA e ziņojums runā par iespējumu militāru dimensiju, un ANO pietījumi runā par ierobežotām iespējam bagātināt urānu militāriem mērķiem. Nozīmīgi ir tas, lai um, militārs risinājums balstoties uz nepareiziem argumentiem netiktu pieņemts, un tādēļ mans jautājums Eštāns kundzei. Kāds ir jūsu plāns B? Gadījumam, ja sankcijas nav veiksmīgas, gadījumam, ja sankcijas nedod cerēto rezultātu, kāds būs jūsu plāns B? Un nākošais Kemp Ašraf Pēdējais termiņš ir nobīdīts par šīs nometnes pārvietošanu un ir tāds priekšlikums, ka Eiropas valstis varētu dot patvērumu tiem, kas ir Kempa Ašrafā, tiem, kam ir pagātnē bijis kāda saistība ar Eiropas valstīm, vai šis priekšlikums vēl ir aktuāls un ko jūs pati domājat par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Tagad uh, runātāji. Uh, savā vārdā uzstāsies. Tagad pirmais runātais būs Elmārs Broks, divas minūtes. Priekšsēdētāji, kungs, vicepriekšsēdētāji, Savienības augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos. Es domāju, ka rezolūcijas projekti un arī tas, ko uh, augstā pārstāva teica, tas saskan samērā labi. Arī es domāju, ka sankcijas jāpastiprina, jāpadziļina, ka sankcijām ir jābūt tādām, ka tām ir jābūt rezultātēm, nevis uh, kontraproduktīvām. Tām ir uh, jāpasliktina režīma situācija un nav īpaši jāskar iedzīvotāji. Mēs esam vienoti tajā apstāklī, ka režīms ir diktatūra, kas neievēro starptautiskos nolīgumus. Un tādēļ uh, pasākums tādas tā kā ANO rezolūcija uh, tiek uh, plānot un nepieciešama. Bet režīmu, man liekas, arī ir jābrītina lai tā nebloķētu Hormuzu šaurumu, jo tas nav uh, Irānas uh, režīma interesēs. Mūsu priekšlikumu un šīs sankcijas uh, skar arī uh, iedzīvotājus, un uh, mēs uh, gribam, lai būtu ļoti skaidrs, ka Eiropas Savienība meklē ceļu, kas nebūtu militārs ceļš. Tā stāsies spēkā 1. jūlijā, līdz ar to vēl ir tāds laika sprīdis, lai to novērstu, ja ziņojums tiek saprasts pareizi. Un Eštāns kundze, jūs teicāt, ka šis veistējums ir nodots, un mūsu lēmumi un sarunas uh, ved uz uh, situācijas risinājumu. Un uh, caur Turciju tas tiek runāts, kā arī caur Krieviju un Ķīm, tām jāatbilst viņu atbildībai. Un es domāju, ka balstoties uz šo mēs uh, spēsim nevis stabilizēt, stabilizēt režīmu, bet gan vienlaikus strādāt, lai šis režīms, uh, lai tam nebūtu ne raķetes, ne uh, Uh, kodolieroči pret uh, mierpilnu uh, kodolenerģijas izmantošanu, pret to nav nekas pret, bet jāsadarbojas ar starptautisko sabiedrību, lai nevienam nebūtu iespējams rast pamatojumu militāriem soļiem. Paldies. Ikirija eh, Ana Gomes, jā, Violeta. Nākošā runātāja Ana Gomes kundze. Irānas lēmēji iestādes, varas iestādes nav, eh, ir izda, nav pietiekami eh, atbalstījuši savus iedzīvotājus, bet vai viņas ir uzklausījušas eh, mūsu balsi par sankcijām? Bet Eiropas Savienībai vajadzētu novērst uh, militārās darbības, kas varētu apdraudēt visu reģionu, pir, tā izskaitā Izrēlu. Un mūsu divpusējās pieejas ietvaros mums ir jādomā, kā mēs varam izmantot visus diplomātiskos līdzekļus, atzīstot Irānu kā reģionālo lielvaru, izveidojot diplomātisko misiju Teherānā Eh, tāpat veidojot starptautiski kontrolētu degvielas banku, var, eh, kam būtu piekļuve arī eh, Irānai, strādājot pie no kodola brīvas, pie kodola brīvas zonas vidējos austrumos un palīdzēt garantēt esošo robežu neaizskaramību un nosūtot skaidru atbalstu un solidaritātes vēstījumu Irānas tautai skaidri norādot to, ka sankcijas eh, nav vērstas pret cilvēkiem un var būt pretproduktīvas un var tikt izmantot re režīma uh, oportunistiskajā propagandā. Kirjus, uh, eh, Aleksandr Graf Lamstorf. Paldies, nākošais runātājs Aleksandrs Grāfs Lamstorf, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu ļoti iepriecināts par padomus lēmumu eh, ieviest eh, sankcijas un eh, embargo uz naftas produktiem attiecībā uz Irānu. Man liekas, ka tas ir pareizi. Esmu pārsteigts, ka daži kolēģi saka, ka nav pierādījumu militārai, uh, militāriem mērķiem un nevar īsti nodalīt uh, militāro un civilo izmantošanu. Bet jāpaskatās tikai uh, 5000 kg urāna 3% bagātināta, bet arī 75 uh, kg bagātināta līdz 20%, un to var izskaidrot tikai ar militāras izmantošanas uh, mērķiem. Tehniski tas ir ļoti sarežģīti. Uh, Un visi fakti, e, arī jaunākais e, SAEA e ziņojums norāda to, ka šeit ir centieni pēc militāras izmantošanas. Tātad šeit ir tāds ļoti uh, skaidrs laika termiņš un ir skaidrs, ka ES uh, paaugstina uh, spiedienu, tāpat arī nesēja ar raķetes un nesēja sistēmas. Irāna strādā pie vidēji un tālu rādījos nesēja raķetēm. Nafts embargo vajadzētu ieviest uzreiz, un, protams, ka dažām dalību valstīm ir nepieciešams diversifikācijas iespējas rast, bet tā arī Irānai ir iespēja atrast, mm, iespējas izvairīties un apiet šīs sankcijas. Es priecājos par to, ka rezolūciju parlamentā atbalsta daudzi, un esmu īpaši iepriecināts par SAEA e ļoti konstruktīvo lomu un esmu iepriecināts arī par Turcijas konstruktīvo lomu un par SAEA e jaunā vadītāja konstruktīvo pieeju. Paldies! Nākošais runātais Stevenson kungs. Spring, Priekšsēdētāji, arābu pavasara mā, gūtās mācības ir tik nozīmīgas Irānai, cik visam pārējām pasaules valdībām. Ahmad Dineģāts un viņa kolēģi nav imūni pret pārmaiņu vējiem, kas puš vidējos austrumos. Un tas var būt viens no iemesliem, kāpēc viņi intensificē savus pūliņus, lai izgatavotu kodoli ieročus. Mēs esam atzinuši, cik neveiksmīgas mūsu politikas ir bijušajā reģionā, nodrošinot šos režīmus ar brīvu laiku, nodrošiniet viņiem viņu rīcībā laiku un dodot iespēju pārkāpt cilvēku tiesības. Es apsveicu sankcijas pret šo brutālo Irānas režīmu. Tā ir viena no nedaudzajām valstīm, Eh, kura vēl aizvien atbalsta Asādu Sīrijā. Nevar būt dialogs ar tirāniem. Strādāsim pie režīma nomaiņas un darīsim to uh, pamatīgi. Lözing, jā, Nākošā runātāja Lēzingas kundze. Kodoli ieroči ir šausmīgākie ieroči, kāda vispār ir, un visā pasaulē no tiem jāatsakās. Kodolenerģijas eh, civila izmantošana nav pārvaldām, tādēļ uh, ar visiem spēkiem ir eh, jācenšas atteikties no kodola izmantošanas un arī eh, jācenšas sasniegt kodola atbruņošanos un eh, mieru ceļā arī brīvu kodola ieroču zonu vidējos un tuvajos austrumos. Spēkā ir starptautiskie līgumi. Irāna ir parakstījusi šo līgumu, bet Indija, Pakistāna un Ziemeļkoreja ne. Un līdz ar to Uh, šī valsts drīkst izmantot uh, kodolenerģiju mieru uh, mērķiem. Tāpat kā tas ir bīstam arī citās valstīs. Bet neviens jau negrib vērsties pret tām valstīs, kurās ir kodola spēkstacijas un arī SAEA e pēdējā ziņojumā ir. Uh, pierādījumi tam, ka Irāna mēģina militāri izmantot kodolu uh, tehnoloģijas militāriem uh, mērķiem. Bet ir aizvien vairāk tehnoloģiju, uh, lai to sasniegt, un tas apdraudē mieru pasaulē un ierobežo progresīvās opozīcijas darbību Irānā. Izskatās, ka miers un cilvēktiesības uh, būs upuri ASV un ES uh, mērķiem. Ah, eh. Nākošais runātājs Beldera kungs. Viņš uh, vēlas uzdot jautājumu uh, ar zilo kartiņu. Mm, Lezingas kundze, vai jūs pieņemat papildu jautājumu? Lezingas kundze, vai jūs pieņemat šo jautājumu? Es jūs nedzirdēju. Belderkungs ir pacēlis zilo kartiņu. Vai jūs pieņemat viņa jautājumu? Vai jūs Beldera kunga jautājumu pieņemat? Atbild ir jā. Belder. Belder kungs, tātad lūdzu. Jautājums. Vai jūs esat eh, informēti par to, ka Irāns Islamas, eh, Islama Republika atkārtoti ir draudējusi Izraels eh, valstī to iznīcināt? Vai jūs zinat, ka Izraela tāpat izturētos pret Irānu? Es gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu reakcija pats par to saprotams, ka es to zinu, bet es nesaprotu, kādā, kādā veidā šis jautājums ir saistīts ar tēmu, par kuru mēs diskutējam. Nākošais runātājs Fiorello Proveras kungs. Paldies! Eštāns kundze ir ļoti grūti saglabāt optimismu. Kodolieroču attīstīšanu un uh, kodolbombas veidošanu, ja tas tā būtu destabilizētu mieru un situāciju visā reģionā līdz pat Kaukāzam. Tas ietekmētu kaimiņu valsts uh, Turciju, Saudi Arābiju un citas. Un arī ES dalībvalsts Kipra, uh, Grieķija, uh, Rumānija, Bulgārija uh, varētu tikt skartas Mēs zinām, kādus uh, draudus ir izteicis Irānas uh, režīms Izrēlai, un ja tiks bloķēts Hormuzu šaurums, tad situācija būs vēl sarežģītāka un sarežģīta būs arī politiskas soļas ievadīt. Mēs negribam šeit tuvajos austrumos jaunu Ziemeļkoreju. Tās jaunās sankcijas, kādas ir pieņemtas no E puses, ir pozitīvas, bet mums ir maz laika, jo mēs gribam mēģināt šo krīzi atrisināt diplomātiski un novērst militārus soļus. Paldies! Paldies, nākošais runātais Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Piekdien visdrīzāk Teherāna pieņemt ārkārtas uh, likumu un pārtrauks uzreiz visus eksportus kāda ir mm, uz ES valstīs. Līdz ar to viss ES valsts nesaņems naftu, lai arī uh, ES vēl ir līguma līdz jūlijam. Īstermiņā šis embargo skars civili iedzīvotājs, Un ilgtermiņā Ķīna būs ieguvējs, jo varēs samazināt savus energodeficītus no tiem līdzekļiem, ko nesaņems ES. Naftas produktu boikots nedos cerētos rezultātus, un ES ģeopolitiski uh, samazinās savu ietekmi. Mums jāuzklausa ir uh, kompetenti irānieši, kas saka, ka naftas produktu boikots nedos uh, un uh, aizliegums eksportam nedos cerētos rezultātus. Mums ir nepieciešams strādāt, lai nebūtu uh, kodoli ieroči šajā reģionā un, protams, arī jāgarantē Izraels drošība. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Prēdes kungs. de sancțiunile existente la adresa Iranului. E... Tautas partijas uh, grupa ļoti uzmanīgi ir uzklausījusi e, un izskatījusi šo jautājumu e, īpaši par sankcijām. Sankcijas ir nepieciešams tāpat arī uzņēmumu un privātu personu. Privātie konti ir iesaldēti Līdz ar to mēs domājam, ka ir tikai loģiski, ka tagad nākošais solis ir sankcijas naftas produktu un naftas uh, eksportam. Bet pirms mēs šādas sankcijas uh, ieviešam, mēs vienmēr pārdomājam, un uh, šie soļi ir nepieciešami, jo visādi citādi mēs saskaramies ar problēmu, ka būs pastiprināt tā bruņošanās reģionā, es domāju, ka ir ļoti labi, ka es ir parādījusi savu izšķirību un uh, Irāna uh, vienkārši nav rēģējusi uz ielūgumu jaunām pārunām. Mēs esam par, parādījuši, ka esam ļoti strikti, ka esam pret uh, kodola programmas paplašināšanu, un ja šeit kāds saka, ka sankcijas nebūs efektīvas vai pretējas uh, efektu sasniegs, tad um, gribu uh, izteikt savus argumentus. Mums ir jāapgrūtina šīs programmas īstenošana. Irānai vēl nav kodola ieroču, bet soļi, kurus mēs ievadam, tiem būs arī e, ekonomiski efekti. Līdz ar to sankcijas ir veids, kā atrisināt šo krīzi. Paldies! Jā, uh, e, Mr. Fox. Fox kungs. E, Mr. President, Preda agrees with me. Κύριε, κύριε Πρέντα, sorry, sorry. Κύριε, κύριε Πρέντα, Priedes kungs. Uh, Foks, uh, Felis... Foksa kungs, viņš izvilda zilo kartīti un grib uzdot jums jautājumu. Vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Lūdzu, Foks kungs. Paldies. Vai Prēdes kungs man piekrīt, ka vislielākie draugi mieram vidējos austrumos un līča reģionā ir uh, Irāna ar kodolieročiem, un tāpēc ir būtiski šo Eh, šos pret šiem draudiem vērsties vajadzības gadījumā militāri, un tas varētu atspūgļot starptautiskā sabiedrības gribu. Cred că, dacă am înțeles bine întrebarea, avem același punct de vedere. Mulțumesc. Jā, paldies. Mēs īstenībā esam vienās domās. Nākamais eh, runātājs ir Katlīna Van Bremte uz divām minūtēm. Ašdonas kundze. Jūs konstatējāt, ka ir uh, atbalsts visās politiskajās grupās jūsu viedoklim. Tas ir Eiropas Savienības viedoklis. Irānas režīms ir tās ļoti iecirtīgs. Un uh, īstenībā mums nav bijušas citas iespējas, mums ir ļoti stingras sankcijas ievieš, kaut arī es to uztveru tādām dalītām jūtām. Neesmu eksperte, noteikti ir arī citi, kas tiešām ir eksperti šajā jautājumā, bet ir piemēri. Uh, Eh, ja ievieš sankcijas, tad eh, tas kādreiz arī nove, eh, noved pie režīma maiņas. Bet, protams, to visu ir jāzlūko kritiski, bet mēs to atbalstām. Gribētu kaut ko teikt par šīm debatēm. Es un mana politiskā grupa, mēs uzskatām, ka šīs sankcijas nav solis militārās intervences virzienā vai militāru uzbrukumu virzienā šajā reģionā vai Irānai. Tas ir jāsaka skaidri. Mums nav vajadzīgi militāri draudi, lai rūpētos par to, ka mēs, lai mēs vienkārši nebūtu kā tāds bezzobu tīģeris. Mums ir Irānai jāparāda savu nostāju. Otrakārt, Eštons kundze, es uzskatu, ka ir arī labi, ka jūs pateicāt, ka esat nobažījušies par uh, cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Es domāju, ka mēs šeit varam runāt arī par mūsu pašu uzņēmumu. Ir Eiropas uzņēmumu, kas pārdod uh, Irānai tehnoloģijas. Un tas uh, izraisa vēl lielāku apspiešanu Irānas iedzīvotājiem. Tas ir tehnoloģijas komunikācija jomā, lai noklausītos personas un lai ierobežotu internetu. Kā jau teicu, mums vajadzēja paskatīties pašiem uz sevi. Es ceru, ka jūs un komisija to arī izdarīsiet. Paldies! Paldies! Man Bremtas kundze, nākamā runātāja ir eh, Antonija Parvānavas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētā augstās pārstāvs kundze, dārgie kolēģi! E, Irānas situācija parāda to, ka kodola problēma ir jārisina no starptautiskās sabiedrības puses, un neaizmirsīsim arī par nepārtrauktajiem cilvēktiesību pārkāpumiem šajā valstī. Mums ir jācina vēlreiz Irānas varas iestādes pilnībā sadarboties ar atomenerģētikas aģentūru visos jautājumos, it īpaši tajos, kas vieš bažas par iespējamo uh, Irānas kodola programmas militāro noslēdzi. Uh, e, ir jānodrošina aģentūrai pieprasītie dokumenti. Eiropas Savienība ir pieņēmusi pragmatisko pieeju attiecībā uz sankcijām. Augstās pārstāvis Honze, gadījumā es sankcijas nesasniedz mērķus. Vai jūs varētu pastāstīt par to, kā jūs esat iecerējis sadarboties ar Vidēju Austrumu valstīm, it īpaši ar Turciju, eh, meklējot darba spējīgas risinājumus un cik iespējams ir tiešais dialogs starp Eiropas Savienību un Irānu? Paldies! Paldies par Vanovas kundzē. Nākamā runātāja Nikita Savēla uz vienu minūti. Paldies, priekšēdētē kungs. Aštons kundze, es uh, eh, sirsnieku jūs lūgtu, lai jūs uh, rīkotos vēl diplomātiskāk. Nesmu pārliecināta, ka diplomātija, mm, vai tā ir pareizā diplomātija, kas ir izvēlēta pret Irānu. Protams, kā ir 3000 gadu ilga vēsture Persijai, bet uh, tomēr šeit pastāv tāda noteikta pamatlīnija, tad, kad tiek pieņemtas sankcijas, kas no tā visa visvairāk cieš? Tauta, valdība vai virslāņi? Es baidos, ka tā būs tauta, un tas izraisīs bumeranga efektu. Tālāk. Uh, vienošanās daudzpusējās attiecības eh, jau gadiem ilgi. Tas sniedzas vēsturē, šīs visas attiecības pasaulē. Mēs jau to nevaram vienkārši neņemt vērā. Ieviešot procedūru, kas uh, izraisīs arī milzīgas ekonomiskās problēmas, ne jau tikai Eiropai, bet visai pasaulē. Lūdzu, palieciet arī turpmāk diplomātiski. Paldies, Severas kundze. Nākamā runātāja Dajana Dots uz vienu minūti. Uh, is... Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze. Visā pasaulē valdības ir ļoti nobažījušās par Irānas kodola programmu un apdraudējumu globālajai drošībai. Kā jau vairāk kolēģis sacīja, šis ir brutāls režīms, kas nerūpējas par savu pilsoņu cilvēktiesībām un nepārtraukti rada draudus Izraels valstīm un rada spriedzi vidējos austrumos. Un sankcijas, kas ir paredzētas Irānai, var izraisīt eh, tālāku eh, eskalāciju kodola programmai. Vai arī darbības tādas kā hormozes eh, šauruma slēgšana, kas ir pilnīgi nepieņemama. Uh, sav, apvienotās karalistes un Francijas lēmumu valdības vadītāju lēmumi nosūtīja pareizo signālu, un mums ir jārunā vienā balsī, lai mēs varētu aizstāvēt mūsu pilsoņu drošību. Bet šeit eh, ir jāapzinās šie draudi un jāapzinās, ka Eh, iespējams jāveic vēl citas darbības. Nākamā runātāja ir Lena Kolārska Bobinskos divām minūtēm. Mr. President, Baroness Ashton. Priekšsēdētāja Baroness Ashton, es domāju, ka mēs eh, tagad eh, nonākam jaunā ļoti sarežģītā attiecību fāzē ar Irānu ja mēs varam nosaukt situāciju, kad mums prakti, praktiski nav nekāda attiecība. Atomenerģijas aģentūra ziņam apliecina, ka Irānai ir vēlēšanās un zināšana attīstīt kodolieročus. Irāna ir atkārtoti mēģinājusi slēpt no starptautiskās aģentūras, atomenerģijas aģentūras taisnību un kavēt aģentūras inspektoru darbu. Starptautiskā ziņā Irāna ir draudējusi ar militārām darbībām pret mūsu sabiedrotajiem un draudējusi slēgt Ormozas šaurumu. Tā aizvien vairāk apspriež demokrātiskās kustības, kas vies mūsos bāžas. Marta vēlēšanas šajā uh, valstī diez vai mainīs šīs valsts politiku, tāpēc Eiropas Savienībai nav citas izvēles, kā noteikt sankcijas un pašreizējie draudi no Irānas eh, mums liek saprast, ka mēs nedrīkstam atbalstīt šo režīmu, iepērkot viņu naftu. Šob... Šobrīd mēs esam sākuši izdarīt spiedienu uz Irānu, lai tā uzsāktu sarunas. Šīs sarunas ir nepieciešamas, lai varētu apturēt kodolu programmu. Aštors kundze, jūs nedrīkstat pieņemt neko citu kā reālas sarunas un reālu viedokļu apmaiņu. Mēs varam runāt par ur, uh, urā, Irānas resursu uh, importa atjaunošanu, tad, kad Irāna būs īstenojusi visus eh, lēmumus, ko pieņēmušas apvienotās nācijas un starptautiskā atomenerģētikas aģentūra. Paldies! Nākamā runātāja ir eh, Marija Elenī Kopa uz divām minūtēm. Paldies, Ašdonas kundze. Šodienas diskusijas Eiropas parlamentā ir ar ļoti lielu nozīmi. Jauna sankciju uzlikšana Irānai ir pieņemta un gandrīz vai vienbalsīgi. Bet vienlaikus mēs gribam izdarīt visu iespējamo, lai Irāna atgrieztos pie sarunu galda. Sankcijas un to uzlikšana, ko ir veikusi Eiropas Savienība, tas nav nekāds vienkāršs pasākums. Kaut arī pastāv risks ka naftas cenas celsies. Turklāt var arī rasties ekonomiskās problēmas dažādās valstīs. Ir īpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi un Eiropas Savienības dienvidu valstis, tas viss izraisa bažas. Irāna, protams, savu naftu var pārdot citos tirgos, ne jau Eiropas Savienībā, bet ir eh, kāda vēl svarīgāka lieta. Mums ir jānodrošina, lai šīs sankcijas būtu ļoti mērķiecīgas un pēc iespējas mazāk skartu Irānas tautu. Eštānas kundze, es eh, uzskatu, ka jums ir jāizmanto patiešām visi līdzekļi, lai parūpētos par to, kā Irāna konstruktīvi atbildētu uz prasībām. Starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība šiet ir aizmirsušas, cik slikta ir situācija ar cilvēktiesībām šajā valstī. Jums arvien no jauna to ir jāatgādina Teherānā, lai, ka šī tēma ir jārisina. Mums uh, ir uh, jāveic visi iespējamie pasākumi, lai izvairītos no militārās iejaukšanās. Šī sarkanā līnija, ko ir noteikuši Amerikas Savienotās valstis, kas attiecas eh, uz Hormuz kanāla slēgšanu, es baidos, ka tas vēl vairāk uh, sāsinās situāciju. Irānai, protams, arī ir skaidri jāpasaka, ka tā vēlas sadarboties, un tad varbūt arī izmantot savu kodolenerģiju mierīgiem mērķiem. Paldies, Kopas kundze! Nākamais kolēģis Grifins. Mās iznīcināšanas ieroči. Mūsu uh, politiķi deputāti, kuri nobalsoja par sankcijām pret Irānu, par nēsošajiem iznīcināšanas ieročiem, iespējams, ka meloja, bet eh, viņi ir atbildīgi taiskaitā par daudzu irākiešu bērnu nāvi. Tagad ir jauns mērķis. Irāna galvenie mērķi atkal būs, eh, tas upuri būs eh, tas pats eh, bērni, jo naftas embargo nedos iespēju Irānai uh, nopirkt pietiekami daudz zāļu saviem iedzīvotājiem. ja vahābisti un cionisti vēlas valdīt Irānā, tā ir viņu darīšana, un mums ir jāpaliek ārpus šīm spēlītēm. Thank you very much. Uh, Paldies. Tagad pirms uh, uh, uzdosim tālākos jautājumus, būs zilās kartietes jautājums. Vai jūs piekritīsiet? Tā ir pirmā reize, kad es. Later on I will use my mother language un vēlāk tad es runāšu savā dzimtajā valodā. Okay. Ko es gribu? Uh, Transfer for a blue card. Atbildēs uz zilo kartīti. Mr. Griffin has a lot... Griffin kungs ir ar zinām patiku pret Irānu tās esošajā stāvoklī un baidos, ka viņš un viņa. Pa... Es gribētu uzdot nopietnu jautājumu attiecībā pret debatēm. Ja viņš uzskata, ka Irāna meklē mierīgu risinājumu kodolprogrammai, tad kāpēc nebūtu nepieciešams šis 20% vai 50% bagātinātais urāns? Grifin, certain... Grifin kungs, pusminūte jums. Es ļoti kritiski izturos pret islāmu un visu islāmisko islāmu Eiropā, bet runāt par vidējiem austrumiem. E, Tā, šeit ir vidējo austrumu valstu darīšana, šeit mums nav jāiejaucas un tad, kad mēs nevaram vainot Irānu par vēlmi aizsargāt pašiem sevi, bet attiecībā par masu iznīšana, iz, iznīcināšanas ieročiem mēs dzirdējām melus iepriekš, baidos, ka mēs to dzirdam arī tagad. Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim Šeflinu kungu. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos jūs apsveikt, bet es tagad turpināšu runāt angļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji. Cienamā augstās pārstāvis kundze. Irānas kodoprogramma, protams, tā ir ļoti bīstams potenciāls arī lielākam reģionam, bet Mēs nedrīkstam sevi ļaut apmānīt. Mēs patiešām varētu uzņemties risku, ka mēs varētu nokavēt strateģisku at attīstību. Irāna patiešām ir liela vara, un militāri raugoties, eh, varbūt arī mums nav vajadzīgi kodola eh, vara, un viņi arī spēja arī Hormuz kanālu bloķēt. Uh, Tas jau tika pieminēts. Tas nozīmē, ka no visa Persijas līča reģiona tiks eh, nobloķēta naftas piegāde. Un tas ir ļoti liels risks. Irāna var kļūt par satelītu valsti, bet uh, ir arī citi sabiedrotie, piemēram, Sīrija, kas uh, arī uzskata, ka tās intereses ir apdraudētas. Un kopumā mēs varam teikt, ka ir ļoti skaidrs, kāds ir galīgais mērķis šai stratēģijai. Ir vēma kontrolēt Persijas līci, man eh, š, ir, ir vēlme eh, šeit kontrolēt situāciju. Kodola jautājums īstenībā tikai viena daļa no visu šī stratēģiskā plāna. Paldies! Tālāk Vaidenhocer kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Vidēji un tuvie austrumi Eiropai ir eh, dzīvē būtiski reģioni. Šeit izšķirs jautājums, vai mūsu nākotne turmāk attīstīsies mierīgā ceļā, un eh, nākamajās dienās ir liks ļoti daudz uz spēles. Pašreizējā Irānas valdība dara visu, lai attīstība sāsinātos. Tā spēlējas ar kodolu bruņošanos, apdraud Izrēlas valsti un atbalsta terorismu aktivitāti šajā reģionā. Atkal un atkal sabiedrība un Eiropas Savienība ir aicinājušas Irānu mainīt to un brīdinājusi. Irāna neņem vērā šos brīdinājumus un uh, visu, kas ir diplomātiskie centieni, noraida un apsmē. Sankcijas ir uh, noteikts solis, tas ir saprotams, uh, un tas ir mēģinājums uh, mēģinājums eh, dabūt Irānu pie sarunu kā. To var nosaukt par pātagu un, eh, un eh, medusmaizi. Pat labāk tiek izmantots pātagas princips. Mums tieši tagad vajadzētu domāt par to, kā parādīt Irānai, ka ir arī burkāni, ko viņi varētu dabūt. Un vajadzētu nostiprināt opozīcijas situāciju Irānā, jo režīms viņus apspiež. Saskaņotības izpratnē Eiropas Savienības politikā ir svarīgi aizkavēt visu, lai konflikts attīstītos par kara darbību. Vēsturi e, ir bijuši piemēri pietiekami daudz šajā kontinentā, jo karam būtu iznīcinošas sekas Irānas iedzīvotājiem un reģionam kopumā, un it īpaši Izrēlē. Tas šo reģionu uh, e, paviršīt atpakaļ par vairākiem kādu desmitiem. Šāda izpratnē, manuprāt, ir svarīgi darīt visu, lai aizkavētu to, lai ka notiktu kara darbība, jo karš nav nekāda atbilde. Paldies! Paldies! Tālāk Andrikienas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu lēmumu noteikt embargo Irānas eh, naftu naftas importam, iesaldēt eh, Irānas centrālās bankas eh, līdzekļus, jo mūsu pasākumi sadarbībā un saistībā ar Amerikas pasākumiem būs efektīvāki. Šeit citēja Amerikas valsts sekretāra Hillary Clintoni. Ir ļoti nozīmīgi tas, ka Eiropas Savienība ir otrais lielākais klients, kas izmanto aptuveni 1 ceturto daļu no eksportā. Tas, Tāpat eh, eh, sankcijas ir paredzētas pret personām un institūcijām, kas ir iejauktas kodola programmā. Mēs ceram, ka sankcijas sasniegs savu mērķi, taču vēl jau svarīgāk ir tas, ka Eiropas eh, Savienības dalība valstis apzinās iespējamās sekas un valdības ir gatavas šīs sekas risināt. Eiropas parlaments savā rezolūcijā nāk klajā ar spēcīgu paziņojumu atbalstot divpusējā pieju sarunās ar Irānu, kur ir piedāvāti gan pamudinājumi, gan soda sankcijas. Mēs apz... neusticamies pašreizējai Irānas valdībai, tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai Irāna kļūtu par valsti kā Japāna, kurai ir iespējas kļūt par kodolu uh, lielvaru, ja tas ir nepieciešams, bet ir uh, atsacīsies no pēdējiem soļiem attiecībā uz kodolīrieču iegūšanu. Ko uh, mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, virzīties uz demokrātiju eh, vidējos austrumos, un tas ir šeit ir ļoti nozīmīga Irāna. Kutāš. Paldies, un tagad vārds Kutāš kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, Aštānas kundze, cienījamie kolēģi. Irānā situācija ir ārkārtīgi. Uh, atrodas ārkārtīgi svarīgā reģionā, un eh, kodoli ieroči rada papildus apdraudējumu mieram šajā reģionā. Un tādēļ mums patiešām vajadzētu mēģināt kaut ko darīt, jo Irāna vēlas arī mēģināt eh, kontrolēt arī savas kaimiņu valstis. Mums ir jāuzdod viens jautājums. Vispārīgas sankcijas naftai no Irānas, vai tādā veidā mēs nonāksim pie mērķa, Es nedomāju, ka mums vajadzētu uzlikt sodu visiem iedzīvotājiem tikai tādēļ, ka valdošā šķira ir izdarījusi kļūdas. Es domāju, ka sankcijām ir jābūt vērstam pret tiem, kuri ir pie varas. Gribētu Aštonas kundzē norādīt uz to, ka ir svarīgi nepārtraukti novērot un pārbaudīt šo sankciju iedarbību. Vienlaikus Eiropas Savienībā ir jācīnās par dialogu ar Irānu. Jau ir teikts, ka mums patiešām ir jāizmanto tās attiecības, kas mums jau arī ir, un ir eh, arī jāuzaicina Turcija piedalīties. Ir jārunā ne tikai par kodo problēmu, bet arī par cilvēktiesību problēmu. Daudz kolēģi jau to pieminēja. Tieši, kas attiecas uz eh, pēdējo pieminēto aspektu, ir jābūt arī eksporta blokādē visiem produktiem no Eiropas Savienības, kas varētu kalpot atomieroču ieroču Eh, radīšanai tie būtu jāizliedz. Es domāju, ka vienīgais risinājums, lai risinātu šo sarežģīto situāciju, ir tāds, kā mēs eh, rīkotos un tiktu uz priekšu mierīgā ceļā. Būtu nepareizi iejaukties militāri, jo tam būtu ļoti smagas sekas. Pateicoties augstajai pārstāvē, Eiropas Savienība šeit ar lielu apņēmību var eh, rīkoties un pateikt, ka tā ir ļoti pret militāru iejaukšanos. Paldies! Tālāk mēs uzklausīsim Kačmarēka kungu uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, augsti godātā Savienības augstā pārstāvā ārlietās un drošības politikas jautājumos. Nav nekādu šaubu, Eiropas parlamentam jāizsaka viedoklis par Irānu un kodolu programmu. Te nebijām nemaz pat mēs, bet gan EASO, kas pauda savas bažas par kodolu programmu. Un ir arī pierādījumi tam, ka ir mēģinājumi veidot kodolieročus. Un pat mēs nebijām tie, kas pirmie vadīja soļus. Irāna ir parakstījusi kodolieroču neizplatīšanas līgumu un līdz ar to viņai ir jāpaziņo par jebkuru kodolu um, ieroču programmu un arī tāpat arī urāna bagātināšana. 2010. gada rezolūcija 1929 to nosaka, kā arī visi tie soļi, kas ir vērst uz uh, kodola programmas uh, pārbaudi, ir jāatbalsta. Uh, Ir nepieciešama stabilitāte un mieras reģionā. Tādēļ gribu aicināt uh, augsto pārstāvi šo sarežģīto situāciju, kāda ir ar kodoli ieročiem, lai to uh, adekvāti risinātu, bet arī, lai neaizmirstu Kemp Ašraf uh, bēgļu problēmas. Paldies! Paldies! Paldies arī par to, ka ievērojot jums atvēlēto runas laiku, saka priekšsēdētājs. Tagad nākošais runātājs būs Tasnīkums pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs. Ašafs bēgļi tiks pārvietot uz Libertīši eh, nometni, ko citur devē par cietumu nometniem. Šis apstiprinājums tika piešķirts bez Ašafa iemītnieku apstiprinājuma Eiropas Savienībā ir jāieņem liela, eh, aktīvāka loma. It īpaši pēc tam, kad Irākas eh, valdība noraidīja šo pārstāvi no aktīvas darbības sarunā. Šobrīd ir as, ap 900 eh, nometnes iemītnieku, kas ir saistīti ar Irānu. Mums ir jāaicina izdarīt spiedienu uz Irāku, lai atrisinātu šo sarežģīto situāciju. Bez tam Ašrafas bēgļiem cer uz demokrātisku un kodobrīvu Irānu. Paldies! Arī jums paldies par to, ka jūs ne tikai ievarat jums atvēlēto runas laiku, bet pat arī īsāk uzrunājāt auditoriju. Tagad nākošais runātājs uh, Fjellner kungs vienu minūte. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Uh, Aštāns kungs. Eiropas sankcija parāda to, ka mēs arī morālā līmenī uzņemamies mūsu atbildību, un es domāju, ka tas ir vēlreiz arī jāpasvītro. Uh, Tāpat arī ir jāpārdomā par to, ko darīja, piemēram, Austrālija. Kā tā rīkojas? Es sagaidu, ka rītdienas rezolūcija atbalstīs visi, visas politiskās grupas. Un tas, kas ir noticis Tas nenorāda uz to, kas, ka sankcijas varētu būt neveiksmīgas. Es nesaprotu uh, tos, kas saka, ka tās varētu būt neveiksmīgas. Es esmu diskutējis arī ar opozīcijas pārstāvjiem, un visi saka, ka sankcijām jābūt arī vēl stiprākām, skarbākām attiecībā pret Irānu. Un, uh, Mūsu mērķis nav uh, izpētot uh, civiliedzīvotāju stāvokli, bet domāju, ka ir nepieciešama konsekvence, lai arī ko tas maksātu Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka uh, sankcijas var tikai atbalstīt, un es sveicu jūs ar to pieņemšanu. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tagad uh, turpināsim nākošā ir brīvā mikrofona procedūra. Mikolāneka kungs, atvainojiet, ja neesmu pareizi izrunājis jūsu vārdu. Tad... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs sakam, ka Eiropas Savienība jau nav vienotākā balsī ārlietās. Atsevišķas dalībvalstis, kas importē Irānas naftu, eh, varēja arī vienoties par sankcijām pret Irānu. Tas ir nopietnas vēstījums Irānas valdībai. Mutiskie pazīmi no Irānas valdības puses nav pamatot un nav pārliecinoši. Tāpēc Eiropa šī paliek spēkā Eiropas Savienības divvirziena politika un palīdzēs noteikt, vai Irānas ekonomikā uh, tiks piemērota vairāk ierobežojumi. Viens no mērķiem ir atcelt Eh, draudus drošībai vidēju austrumu reģionā. Ļoti žēl, ka atsevišķas ambiciozas valstis nespēja nostāties uh, uz tā paša ceļa, kur citas valstis, es šeit domāju, uh, Krievija. Paldies, Flašnikova Bēnova nākošais runātājs. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Vážená pani Ešten, kolegyne, kolegovia, je nespochybniteľné, že Irán v oblasti. Paldies, priekšsēdotāji. Pilnīgi skaidrs, ka Irāna kodolu jomā neīsteno savas starptautiskās saistības. Ja mums šīs saistības ir jāievēro, ja tām ir kāda nozīme vispār, tad mums ir visas pilnvaras atbalstīt to procedūru, ko ir pieņēmusi Eiropas Savienība attiecībā pret Irānu. Un otras puses jāpasvītro arī tas, ka šīm sankcijām ir jātiek vērstām uz režīma pārstāvjiem un nevis vienkāršajiem ierindas Irānas pilsoņiem, kuriem jau tā ir ļoti sarežģīta dzīve. Papildus tam ir arī vēl viena dimensija, tā ir diplomātiskās sarunas ar Irānu. Esmu pārliecināts, ka Ja mēs varam turpināt darbu šajā jomā, ja mums izdosies pārliecināt viņus, ka mēs tik tiešām esam interesēti partnerattiecībās ar valsti tādu kā Irānu, nevis ar tās vadītājiem, tikai tad mēs gūsim panākumus tai skaitā arī kodola izplatīšanas eh, vai neizplatīšanas jomā Irānā. Paldies! Eh, paldies! Nākošais runātājs Angurākis. Priekšsēdētāja kungs. Sankcijas naftas eksportam un citas. Tās ir agresīvas darbības. Tas sāsina situāciju. Bez tam arī koncernu ieguvumi tikai pieaugs, naftas cena augs un Eiropas Savienība ir no nu, tā kā cietuma uh, sargs. Tas tiešām ir ļauni. Notiek strīda ar citām valstīm uh, Persijas jūras līča reģionā, un kodola programma ir tikai iemesls. Citi reģioni un uh, valstis, uh, tās, kas atbalsta to, ko dara Irāna, tās uh, parūpēsies par to, lai arī Indija un Pakistāna uh, tikt ievērotas. Es esmu pārliecināts, ka sankcijas nenokā nenovedīs. Jāpārtrauc uh, karš pret iedzīvotājiem Irānā. Eiropas Savienībai jāveido cita loģika, lai uh, ne tikai tautām vienmēr būtu jāmaksā rēķini par visiem kariem. Paldies! Vēl viena zilā karte, vai esat gatavs atbildēt? Jā. Please, Mr. Tenok. Tenokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti grūti klausīties, ka Irānas eh, kodola programma tiek salīdzināta ar Izrēlā notiekošo. Eh, Izrēla nav parakstījusi kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Irāna ir. Irāna pārkāpj starptautiskos saistības. Angurakis kungs runā par Eh, pasaules policistu. Jā, drošības padomi ir pasaules. Policists tā seko drošībai pasaulē. Tad kas gan šeit ir nepareizs, ja Irāna tiek eh, saukta pie kārtības un aicināt ievērot savas eh, saistības starptautiski pieņemtās? Agurakis kungs, vai jūs varat atbildēt? Jā, priekšsēdētāji. Tanaka kungs. Es ne, uh, runāju tikai par Pakistānu, bet uh, par valsti, kur jūs pārstāvat, un uh, ko, Lielbritāniju. Jūs esat kodola vara un gribat monopolu visā pasaulē uh, attiecībā uz kodola ieročiem īstenot. Šeit nav absolūti nekādu ANO rezolūciju, kas eh, negatīvi vērtētu kodola programmu. Nē, tā tas nav. Es saku, ka šeit eh, it kā nu tā kā uh, policists darbība tiek uh, veidota. Es visu to jau teicu. Runātāji uh, pārtrauc. Tagad Melcerkungs vienu minūti. Nu, pārāk uh, viegli embargo var kļūt par šāvienu savā personīgā virzienā. Ja eksporti uh, nenotiks vai piegādas pārtrauks, tad Itālija, Spānija un Grieķija būs tās valsts, kuras tas īpaši skars, un tās tagad īpaši cieši no uh, parādu krīzes. Un, ja tiks bloķēta hormuz uh, jūras šaurums, tad patiesi būs naftas krīze. Mēs zinām, ka kodola ieroči bija jau vienreiz izmantoti uh, tādam apšaubāmam preventīvam triecienam. Un uh, Pat e, ja e, tagad e, šādi militāri soļi vairs netiek pieteikti, bet soļi pret naftas piegādēm tiek īstenot, tad tam var būt smagas cenas. Militāri preventīvi triecieni jānoraida arī attiecībā uz iespējumu kodolieroču izveidi un jājautā, kā var garantēt drošību, arī Izraels drošību. Paldies! Köszönöm az utolsó le... Paldies. Un tagad uh, uh, Rībika kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas mums visiem, tādēļ, ka Eiropas modelis um, ir attiecies no modeļa karš un meklē modeli miers. Mēs meklējam sarunas, un tādēļ ir um, nepieciešams meklēt partnerus Irānā, kas ir gatavi sarunām. Un es zinu, ka parlamentā Irānā ir daudz, kas nepiekrīt. Uh, šodienas politikai, un es domāju, ka ir absolūti nepieciešams teikt, ka uh, Sadarbība patiesi ir bāze nākotnes mierīgi, mierpilnai sadarbībai. Tirdzniecība arī ir bāze demokrātijas attīstībai, jo saiknes, kultūras saiknes, sporta saiknes arī ļauj cita veida kontakts veidot. Un es domāju, ka ļoti nozīmīgi veicināt diskusiju Irānas sabiedrībā un veicināt sabiedrības attīstību Irānā. Mums nav nepieciešams sankcijas pret pilsoņiem un pilsoniem, mums ir nepieciešams sankcijas pret tiem, kas ļaunprātīgi izmanto savas tiesības. Paldies! Paldies! Aštonas kundze, vai jūs būtu tik laipna un izdarītu tagad kopsavilkumu un rēģētu uz valstēm problēmām? Paldies, priekšsēdētāji, godējumie ja deputāti. Manuprāt, šīs bija ļoti svarīgas debates, un es ļoti rūpīgi uzklausīju visu deputātu sacīto. Es mēģināšu apvienot tagad da, e, un izdarīt kopsavilkumu tematiem, kas tika pausti parlamentā, un E, tos izmantot savā darbā, lai apzinātos, kā vislabāk risināt šo ļoti svarīgo jautājumu, jeb Irānas kodola programmu. Vairāk kolēģi, Sala Frankas kungs, e, sava iesākumā runāja par sadarbību ar citiem, lai nodrošinātu to, ka mēs sadarbojamies ar saviem sabiedrotajiem, ne tikai, bet arī ieskaitot to, ko mēs saucam E3 plus 3 - Krievija, Ķīna, Savienotās valsts, Savienotā karaliste, Francija, Vācija. Šīs valstis dialogā ar Irānu sēž aiz manis kā 3 eh, plus 3 formula, ko ir noteikusi drošības padoma, bet šeit mēs runājam ne tikai ar viņiem, mums ir jārunā arī un jāņem vērā Ķīnas un Indijas nozīmīgā loma, kā jau es sacīju, mēs nepārtraukti runājam arī ar Krieviju, ar citām valstīm, ar Japānu, ar Koreju, lai varētu palīdzēt nodrošināt to, ka plaisa, eh, ko izveido E, Eiropas Savienības sankcijas netika aizpildīta, lai tas varētu palīdzēt ietekmēt režīmu. Tāpat arī vairāk kolēģi pieminēja Turcijas lomu, un es, e, protams, esmu iecerējusi e, ciešu kontaktu ar šo valsti. Turcija ir ieinteresēta informācijā un dialogā ar Irānu un palīdz vēl stiprināt Eh, vēstījumu, kā arī tur notika pēdējā sarunu kārta. Es eh, nedēļas nogalē došos uz Brazīliju, kur mēs apspriedīsim vairākus jautājumus, tostarp arī Irānas jautājumu. Un es ļoti lielā mērā ņemu vērā tos punktus, kas, kuros tika pausts, cik nozīmīgi ir pamatot mūsu darbības un nepieciešamību pēc tā, lai mēs varētu panākt apmierinošu risinājumu šai situācijai. Mēs visā savas sarunās visā pasaulē paturam šo jautājumu darba kārtībā un paturam prātā to, ka sankcijas ir nozīmīgas, ka mērķis ir pārliecināt Irānu, lai tā sēžas pie uh, sarunu galda. Uh, divu ceļu pieeja īpaši ir veidota šajā, eh, šādā izpratnē. Vēl jārunā ir par Irānas tautu. Mums ir skaidri jāapzinās, ka mēs vēlamies pārliecināt režīmu, ka nu, tam ir jāsēžas pie sarunu galda. Esmu eh, nobažījusies par situāciju, ekonomisko situāciju Irānā un sekoju tam, ko mēs darām, lai nodrošinātu to, ka ietekme uz vienkāršiem iedzīvotājiem ir minimāla, bet viņiem arī ir jāsaprot tas, ko mēs darām. Un kā jau tika sacīts, ļoti daudz Irānā atbalsta mūsu teici, te, centienus, lai novirzītu Irānu no tās uzsāktā ceļa. Un ir šie jautājumi jāatspoguļo visā darbā, ko mēs darām sankciju sakarā. Tāpat arī mums ir jāseko tam, kādu iespaidu tā uh, tiek radīta. Mums ir jā, arī jānodrošina tas, ka Eiropas Savienība strādā vienoti. Vairāk kolēģi pieminēja Ašrafas nometni un Irānas iedzīvotājus, un vairāk kārt jau jautājumu stundas laikā es pieminēju to, cik e, nozīmīgs šeit ir labvēlīgs atrisinājums kam, e, Ašrafas nometnes iemītniekiem. Mana apņemšanās ir atrast veidu, kā varam nodrošināt viņiem pilnīgu drošību un. Na, Eh, nākotni notiek sarunas ar, ar dalību valstīm, gan pilsonības sakarā, tāpat ir sarunas ar bēgļu augsto eh, komisāru, arī mūsu pārstāvis Mārtiņš Koblers būs šeit rīt. Mēs cieši sadarbojamies ar savienotajām valstīm, ar starptautisko sabiedrību un paturam šo jautājumu darba kārtībā un mūsu sarunās. Tomēr ir svarīgi arī virzīties uz priekšu, lai cilvēki redzētu nākotni un nākotnes izpratni, eh, lai mums būtu plāns. Protams, šis var nebūt perfekts plāns, ir jāņem vērā dažādas kompromisu situācijas un atrisināt situāciju ir mūsu mērķis. Tālāk gribu uh, pieminēt kolēģa Tano, kas sacīja to par uh, slavas bagāto Persijas kultūru. Mēs vēlamies Irānas tautai visu to labāko. Mēs vēlamies, lai tiktu turpināta uh, bagātā Persijas kultūra un vēsture, un lai tā kļūtu par daž, daļu no starptautiskās sabiedrības. Uh, un iekļu, veiksmīgi iekļautos. Bet mums ir arī jāsako saistību izpildēji. Mums ir jāsako tam, kā viņi īsteno savas saistības, un ja viņi savas saistības neīsteno, tad šajā sakarā mums ir kaut kas jādara. Un šie jautājumi tiek skatīti arī drošības padomē bet es ceru, ka mums būs atbalsts, lai panāktu un nodrošinātu to, ka šīs sankcijas tiek uzskatītas kā svarīgs devums lai darbotos mūsu piedāvātajā eh, risinājuma iespējas, lai mēs varētu sēsties pie sarunu galda un uzklausīt arī pretējās puses idejas. Paldies! Cienējamie kolēģi! ir arī rezolūcija priekšlikuma, un 12. būs uh, balsojums.